tiesību aktus, kas eh, tiek pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Šo tiesību aktu nosaukumi tiks publiskoti šīs sanāksmes protokolā. Tagad